decembrī eh, šogad iepriekšējā Strasbūras plenāra sēdē godātie deputāti. Pašā sākumā es vēlējos nākt klajā ar vairākiem paziņojumiem. Pirmām kārtām es ceru, ka sadarbība ar citām Eiropas Savienības institūcijām par Lisabonas līguma īstenošanu, kas stāsies spēkā jau pavisam drīzi, būs eh, tāda nevainojama un gluda. Es daru visu, kas ir manos spēkos, lai varētu arī sniegt savu ieguldījumu. Es regulāri sazinos ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju un arī ar eh, premjerministru, ar Zviedrijas premjerministru, kas pārstāv šīs valsts prezidentūru. Eiropas parlaments ir apņēmies eh, sākt jauno eh, komisāru uzklausīšanas, tātad komisāru kandidātu uzklausīšanas un uh, Mēs paziņojam gan komisijai, gan padomē, ka parlaments ir gatavs ķerties pie šī pienākuma. 1. decembrī Tas ir uh, nākamā nedēļa. Būs starptautiskā pretaids diena. Mums, protams, vajadzētu šīs briesmīgās slimības upurus pieminēt katru dienu, nevis tikai vienreiz gadā, lai varētu noteikti ierobežot uh, slimības uh, nogalināto upuru skaitu. Protams, jāparunā arī par to, ka 1. decembrī mēs uh, atzīmēsim 61. ANO cilvēktiesību deklarācijas gada dienu. Protams, vajadzētu uh, atzīmēt, ka nebija Eh, neviena, kas balsoja pret šo cilvēktiesību deklarāciju. Tas ir patiešām apjomīgs dokuments, kas tika pieņemts ANO, un eh, tas bija pirmais šāda veida dokuments, kas tika pieņemts, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Vēlējos vienkārši jūsu uzmanību pievērst eh, šiem nozīmīgajām gada dienām. Protams, ka papantiesības cilvēktiesības ir ārkārtīgi nozīmīgas Eiropas parlamentam. 12. novembra sēdes protokols ir izdalīts visiem kolēģiem un arī pieņemts šajā versijā. Vai ir kolēģi